jums par Eiropas parlamenta vicepriekšsādātāju ievēlēšanu. Es ierosinu kandidatūru iesniegšanai noteikti termiņu līdz 22.30 eh, šovakar, un kandidātiem ir jādodas uz telpu 00101. Tā ir atvērtā telpa prezidentūras birojā.